Okay, colleagues, can I start the meeting again, please? We've got the two reports to... Atsāksim sanāksmi. Mums ir viedokļu apmaiņa ar komisiju par trīs priekšlikumiem. Man ir jāatvainojas, diemžēl tulkiem nav nekādu materiālu, ieskaitot darba kārtību, bet centīsimies sekot tam, kas notiek zālē. Jā, danke. Präsident. Paldies, priekšstādākungs. Komisijas priekšlikums par uh, tehnisko pārbaudi, tas ir iesniegts. Un, protams, arī pirmie komentāri un arī pirmie izvērtējumi jau ir bijuši. Es domāju, ka Nu, tiem galvenajiem mērķiem attiecībā uz satiksmes drošību mēs piekrītam, ir nepieciešama harmonizēšana, un uh, tam jānotiek ne tikai tehniskās uh, uzraudzības ziņā, bet arī attiecībā uz tehniskiem standartiem. Tam jānotiek visā Eiropā, mums ir nepieciešama augstāka drošības pakāpe ceļu satiksmē un jāsamazina ir bojāgājušo skaits un arī jāsamazina cilvēku skaits, kas tiek ievainoti. To mēs darām pilsoņu labā, un, protams, arī tas ir saistīts ar labāku vidas aizsardzību. Es jau par to runāju. Mums ir uh, 35 tūkstoši nelēmas gadījumu, kuros iet bojā cilvēki, un ja ar tehniskiem līdzekļiem varētu panākt samazinājumu par 5-6%, tad tas būtu ļoti nozīmīgi. Uh, motociklu. Motociklu statistika ir vēl uh, smagāka un tehniskās uh, pārbaudas un tehnisko standartu jautājums ir vēl nozīmīgāks šajā jomā, un es domāju, ka mums kopā jāparūpējas par to, lai pielietojums arī būtu pilnīgi skaidrs. Jāharmonizē tehniskie standarti īpašā veidā ir uh, jānoskaidro arī pārbaudošo organizāciju saraksts, kā arī pārbaudītāju inženieru uh, kvalifikācijai jābūt vienotā līmenī. Un līdz ar to uh, arī servis stacijas ir ļoti nozīmīgas, jo tur attiecīgi var arī sagatavot mašīnu vai arī veikt tehnisko apskatu pārbaudi jāveic tajā valstī, kurā mašīna ir reģistrēta, bet varam spērt arī soli tālāk un teikt, ka Eiropas Savienībā to varētu nu, kopumā kā jautājumu risināt. Pārbaudes eh, termiņi un intervāli komisijas priekšlikumā ir atšķirīgi, atšķirībā no dalību valstīm. No vienas puses uh, smagās mašīnas un uh, dzīvojamie uh, uh, mobīli, kā arī smagās mašīnas. Tieši tāpat, kā arī vieglās mašīnas. 4-2-1 būtu šis risinājums. Dažās valstīs, uh, ja uh, mašīnas ir pilnīgi jaunas, piedāvā 3, uh, pēc 3 gadiem pār baudīt uh, mašīnu un tad pēc diviem un uh, nākošiem diviem gadiem. Jautājums ir par to, kā ievērot uh, nobraukto kilometru skaitu šajās tehniskajās pārbaudēs. Un es domāju, ka ir nepieciešams vienoties par to, pēc cik nobrauktiem kilometriem šāda tehniska apskate ir nepieciešama. Mēs runājam par uh, četriem gadiem un 160 tūkstošiem nobraukt kilometru. Ir skaidrs, ka par intervāliem mēs vēl diskutēsim, tas ir pilnīgi skaidrs, bet es domāju, ka ir arī nepieciešams veikt divu riteņu braucamu uh, mehānismu pārbaudas. Ir arī Eiropas uh, pārvaldošo iestāžu apvienība un diskusijās ar komisiju. Tehniskie standarti ir ļoti detalizēti uzskaitīti. Nākošie 4-5 punkti ir uh, Nu, tādas noteikts lietas ir uh, jāpārbauda. Bremzes, uh, automašīnas uh, identifikācijas, uh, stūrēšanas, uh, iekārta stūri un uh, redzamība. Vadītājiem jābūt skaidrai redzamībai, tāpat arī apgaismošana, elektriskās uh, iestādes šasija, uh, riteņi, riepas kādas riepas un, un kā tas tiek e, risināts jautājums, tas ir ļoti nozīmīgs un tas, protams, ir jāietver. Būs vēl uzklausīšana par šiem jautājumiem un profesionālās apvienības e, izteiks savu vienokli. Mēs gribam viņus uzklausīt, es domāju, ka tas ir nepieciešams. Sāksim ar pārbaudošām organizācijām, bet, protams, arī ar tām lielajām organizācijām. Uh, kas apvieno mašīnu īpašniekus un arī šoferus. Līdz ar to viedokļi var būt atšķirīgi. Automašīnu ražotāji strādā ļoti augstā tehniskā līmenī un elektroniskā pārbaudē tad arī var dot viņu tehniskos datus. Un tādēļ es domāju, ka mēs uh, tādu ļoti labu katalogu sastādīsim ar minimālajām prasībām. Un es esmu ļoti iepriecināts ar ēnu referentu darbu. Uh, es pazīstu mans kolēģis, esam jau iepriekšējos ziņojumos cieši sadarbojušies uh, un esmu ļoti iepriecināts. Priekšsēdētāj kungs, tie signāli, ko saņemam no padomas, nav neko pozitīvu. Padomu sākumā ir vienojusies par to, ka tā negrib regulu bet gan direktīvu. Tas nozīmē, ka ar nacionālo likumdošanu tiek uh, strādāts un vadlīnijas no ES tiek uh, tieši uh, transponētas uh, dalību valstīs. Pēdējā informācija rāda, ka pat direktīva 2049 ir tā, kuras virzienā uh, uh, notiek kustība. Un pat tranzītvalstis tās, kas ir uh, Eiropas uh, vidienai, kuras saskars ar īpaši intensīvu uh, transporta plūsmu, ir ieinteresētas uzlabojumos nākošajos uh, gados uh, pieaugs transporta apjoms par 15-20%. Infrastruktūrai ir jātiek atbilstoši piemērotai, bet, protams, arī uh, tehniskajam līmenim, kāds ir automašīnām jāuztur labā un vienoti augstā līmenī. Tā bija pirmā piezīme. Un es esmu ļoti iepriecināts par iespējamo sadarbību. Paldies priekšstādē. Senalova. Paldies. Vārds nākošā runātājai. Šenālovs kundze. Ja, paldies. Eh, runājot eh, par eh, tehniskā stāvokļa pārbaužu likumdošanas pieņemšanu, jāsaka, ka šis ir solis uz priekšu, tā ir harmonizācija, lai pārbaudītu transporta līdzekļu atbilstību kustībai pa ceļiem, un tas ir saskaņā ar ēst transporta politiku, jo Mm, tas atbilst baltās grāmatas un drošības stratēģijas līdz 20. gadam pamatprincipiem. Tas ir saskaņā arī ar 20-20-20 stratēģiju. Uh, šeit ir galvenokārt runa par uh, smagajām automašīnām, uh, kuru pašmasa pārsniedz 3,5 tonnas Galvenais mērķis ir uh, nodrošināt labāku kontroli par situāciju. Vispirms vajadzētu izveidot riska novērtēšanas sistēmu, lai varētu koncentrēties uz tiem uh, operatoriem, kuru uh, darbības rezultāti ir slikti, kuru uh, periodiskās pārbaudas uzrāda sliktus rezultātus. Savukārt tie, kuriem rezultāti ir labi, vajadzētu baudīt zināmas priekšrocības. Inspekcija kvalifikācija ir ļoti svarīga. Svarīgi ir arī darbinieku kvalifikācija, kas lai varētu kvalitīvi veikt šīs uh, veikt pārbaudes un nepieļaut negodīgu praksi. Um, priekšnie, eh, priekšlikumi nosaka minimālos līmeņus, kādi dalību valstīs būtu jārealizē. Veškeré závažné a nebezpečné nedostatky, které jsou při kont... Eh, ir svarīgākais atklāt visbīstamākos eh, trūkumus, lai būtu iespējams tos novērst. Eh, arī ad hoc eh, pārbaudas, neplānotās pārbaudas ir svarīgas, mm, bet ir jābūt vienai kontakt vietai, vienam kontaktpunktam par šādu pārbaužu rezultātiem, lai uh, varētu apkopot statistikas datus, kas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi dažādie pielikumi. Komisija ir izstrādājusi e, sārakstu, e, kurā ir minēti visi tie bloki un mezgli, kas transporta līdzeklī ir jāpārbauda ad hoc pārbaudēs. Arī kravas automašīnu svāra kontrole ir ārkārtīgi svarīgs elements, jo pārkrautu automašīnu uh, lielais daudzums uz ceļiem ietekmē ceļu kvalitāti. Bet nedrīkst aizmirst arī tādu svarīgu aspektu kā izmaksas. Uh, Pašiem pārvadātājiem ir jāspēj pilnībā uzņemties atbildība e, par savu darbu kvalitāti un par automašīnu tehnisko stāvokli un atbildību noteikumiem. E, kontrols procedūru ilgums nekādā gadījumā nedrīkst uh, traucēt eh, braukšanas režīmu. Vai komisija ir konkrēti cipari par to, kā eh, šis priekšlikums varētu ietekmēt vīdes kvalitātu un drošību? Tālāk eh, šīs te procentu pārbaudāmo transporta līdzekļu procentu, šie pieci, ko es minēju, vai komisija ir informācija par valstīm, kuras jau atbilst šim 5% kritērijam. Tālāk par riska profīliem. Tas, piemēram, tiek darīt, tie tiek piemēroti apvienotajā karalistē, bet vai jums ir informācija par citām dalībvalstīm, kur iespējams riska profīla izmantošana jau notiek? Un kad jūs sagaidāt, ka tas viss tiks vai darbosies Eiropas līmenī? Tālāk par pamat pārbaudēm un papildus pārbaudēm un laiku, kas ir nepieciešams, lai tās veiktu. Es ar lielu nepacietību gaidu uz turpmāko sadarbību. Un par trešo daļu Savisārs kundze. Lugupeetud komisjoni esindaja, tehnoloovaatuspaketi. Sveicināti visi, ieskaitot komisijas pārstāvi Tātad tehniskā stāvokļa e, noteikšanas pakotne mm, katrā ziņā uzlabos e, ceļu satiksmes drošību, un es ceru, ka mums izdosies uzlabot e, pašreizējo priekšlikumu. Runājot par reģistrācijas dokumentiem, man ir priekšlikumi, kā to uzlabot. Šajā sakarā ir jāuzlabo pielikumi attiecībā uz reģistrācijas dokumentiem. Dokumentiem nākotnē ir jāspēj demonstrēt arī termiņš, e, līdz kuram ir jāaiziet tehniskā apskate. Regulārī tas būtu jāiekļauj. Tehnisko apskašu rezultāti e, Atkal tehniskās pārbaudas būtu jānosaka tikai tiem, kuriem nav uh, šīs te apliecības par iziet tehnisko apskati. Uh, šiem visiem datiem ir jābūt savstarpēji salīdzināmiem. Nevajadzētu atlikt uz pārmērīgi tālu nākotni, jo datus ir iespējams salīdzināt. Arī uh, tehniskās apskates datus ir jāpadara salīdzināmus visā Eiropas Savienībā. Mēs pārstrādājam izstrādājam eh, direktīvu par pārobežu datiem, datu apmaiņu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Ir eh, jāvienkāršo datu apmaiņa un jāveido kopēja datu bāze. Es gribētu sacīt, ka ja uh, mainās īpašnieks transporta uh, līdzeklis, uh, man tad ir <clears throat> jāiet no jauna tehniska apskata. Nu, nezinu, vai tas ir būtiski, jo jaunajā regulā ir jaunas prasības un tehniskie aspekti nemainās, mainoties īpašniekam vai pāreģistrējot automašīnu uz citu dalībvalsti. Tālāk vajadzētu kont, precizēt arī īpašnieka maiņas procesus Daudzās valstīs ir īpaša eh, tātad vieta, kur eh, tiek eh, noslēgts līgums un ir jāreģistrē satiksmes līdzeklis jaunajā dalība valstī. Bet, ja jaunais īpašnieks ir jau pārpārdevis automašīnu vai apgalvo, ka viņam nav nekāda sakara ar to, tad vecais īpašnieks eh, var eh, sacīt, ka arī viņam nav atbildības par šo transporta līdzekļu, un tādējādi ir grūti noskaidrot, kurš tad ir vainīgs ceļa satiksmes negadījumā. Tāpēc ir jākonkretizē atbildība, kāda gulstas uz eh, īpašnieku, kuru kad tā beidzas. Un es gaidu tātad konstruktīvu sadarbību. Herc. Man ir pieteikušies virkne kolēģu, vai vēl kāds vēlas pieteikties bez tiem, kuri jau ir pieteikušies. Markus arī vēlas tikt iekļauts sarakstā. Danton kungs. Hercog kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs kolēģis Kons, kas um, prezentēja dokumentu, bija ļoti pārliecinoši, bet man liekas, ka ir pāris punkti, kas ir ļoti pozitīvi. Un savukārt tad, tad tos uh, pieminēšu un pāris tad arī lietas tādas, kuras nu tā īsti ne, nesaprotu un tad mēģināšu uh, uzdot jautājumus. Nu, man liekas, ka tehniskās pārbaudas un uh, tas, kas tagad notiek, ir ļoti pareizi, ka tas uh, ietver, ietver sevi arī uh, visas automašīnas. Jo uh, tas ir saistīts arī ar to, ka ir uh, iespējams uh, glābt cilvēku dzīvības arī šajā jomā. Nākošais, man liekas, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka uzlabosies informācijas apmaiņas starp uh, pārbaudošām institūcijām un valsts iestādēm dalību valstīs, jo tas, ko es esmu uzzinājis, uh, pat labam 5 līdz 10 10% no lietotām automašīnām ir tādas, kurās uh, spidometri ir uh, manipulēti, un es domāju, ka tas ir ļoti nopietni. Tas, šī situācija uh, jāuzrauk un jāmaina. Bez tam ļoti nozīmīgi ir tas, lai tiktu harmonizēts saraksts, kas tiek pārbaudīts, lai nebūtu tāda, nu, tāda pārbaužu turismu savā ziņā, lai pārbaudītu viens un tās pats lietas. Un nākošais tas, kas man liekas principāli svarīgi, bet kuras nu tā īsto jēgu neredz. Ja pareizi sapratu, tad uh, izglītībai jābūt tādai īpašai nozīmei. Proti, izglītība tiek piemērota. Un pārbaudītājiem jābūt neatkarīgiem. Un es gribētu zināt, ko tad ar to uh, saprot, kas drīkstēs pārbaudīt automašīnas un, uh, nu, tā sāsnāt situāciju vai nu, piemēram, automehāniķis, kas uh, strādā servisā vai un, un labo mašīnas vai kādā citā uh, telpā viņš pats arī pārbaudītu tās mašīnas, un tas, man liekas, ir tā diezgan problemātiski. Un tad pārbaudes un tas, kas tiek prasīts no personām, man liekas, ka šeit, uh, nu, tāds salīdzinājums ir zemāko standartu piemērs. Uh, amatu um, kvalifikācijas um, direktīvā attiecībā uz veselības aizsardzību. Tendence ir pilnīgi pretēji šeit. Uh, vismaz 12 gadiem jābūt izglītības laikam kopumā, un šeit uh, liekas, ka ejam pa pretēju ceļu. Man liekas, ka tas nav īsti no nu, tā saprātīgi. Tas ir savā ziņā pretrunā ar mūsu centieniem. Tagad gribu uzdot jautājumu komisijai. Komisija argumentē un uh, norāda uz tehniskām kļūdām. It kā uh, 5,7% uh, cilvēki iet bojā pēc tehniskām nepilnībām un Vācijas automašīnu lobijas uh, uh, min skaitli 0,5% smagu uh, avāriju vieglajām automašīnām un ar tehniskajiem, teiksim, iemesliem saistīt cilvēku bojāju. Uh, Te ir ļoti liela atšķirība, varbūt komisija var pateikt, kādēļ tā, un uh, dokumentā arī vēl uh, sapratu tā, lūdzu izlabojiet, ja tas ir nepareizi, ka, ja, a, piemēram, pārdod mašīnu, tad uh, atkal notiek uh, atmašītas pārbauda, apskata. Nu, bet kādēļ? galu galā, teiksim, pārbauda automašīnu, un ja, piemēram, tehniskā apskata ir bijusi nesen, tad, manuprāt, nu, nevajadzētu uh, mainot automašīnas īpašnieku atkal pārbaudīt automašīnu. Bez tam tā ļoti kritiski uh, skata. Tas ir jau septītais gads kopš uh, priekšlikuma iesniegšanas, ka ik gadus tiek pārbaudīts automašīnas, un tie, uh, mēs visi zinām, ka tie, kam ir vecāks automašīnas, nu viņiem šākā tā nav uh, pārāk daudz naudas, un ik katru gadu veikt tehnisko apskatu, man liekas, ka tas ir diezgan problemātiski, bet visādi citādi, man liekas, ka dokuments ir veiksmīgs. Nu, tomēr vēl uh, ceru saņemt atbildi uz manu jautājumu. Benjan, you know that... Benjan kungs. Benjan kungs. Es gribētu teikt, mēs vispār baudām uh, savus automašīnas. Jā, nu es tieši par to arī gribēju kaut ko minēt, bet es uh, centīšos uh, neatkārtot to, kas jau tika pateikts, jo virkne no Hercegunga teiktā arī man rāda bažas. Es varu saprast, kādēļ komisija vēlas visu to Eh, virzīt uz priekšu, jo arvien vairāk automobīļu tiek eh, tirgot pārobežu kontekstā, un ļoti daudz bieži, autom, ļoti bieži mašīnas tiek lietotas eh, ne tajā valstī, kur tās piereģistrētas, un īsnībā šis pasākums izskatās diezgan racionāls. Tiešām ir jāharmonizē standarti, uh, Mm, un jāpielāgojas tām valstīm, kurās šie režīmi ir visstingrākie. Tā kā, principā, pašu priekšlikumu ideju es varu atbalstīt, taču tur ir, diemžēl, ļoti daudz visādu bet. Es neredzu, piemēram, nekādu pierādījumu tam, ka būtu nepieciešams paplašinās, paplašināt uh, tehnisko apskašu uh, apjomu. Es nezinu, cik uh, precīzi nāves uz ceļiem izraisa bojāti trēleri vai piekabes. Nu, ja Vācijā, piemēram, dati nav tādi, uh, bet defektīvas piekabes un trēleri izraisa ļoti daudz negadījumu. Tos jau pat izmērīt vairs nevar. Uh, Un tādēļ eh, šīs te piekābes un trailerus vajadzētu pievienot sārakstam. Jo uh, council have tried to push for the Un es, piemēram, eh, bija runa par traktoru eh, ieskaitīšanu, jo eh, bija runa par transporta līdzekļiem, kas brauc ar ātrums lielāks par 50 km stundām, jo, ja mēs runājam par 40 km stundām, tad visi mūsdienu traktori tādā ātrumā brauc. Mm, mans traktors arī brauc 40 km 2 km ātrums stundā. Nu, tā kā man šeit ir personisks interesi. Bet traktoru iekļaušana, manuprāt, šeit, nu, galīgi nevietā. Cik tālu būs jābrauc, lai veiktu tehnisko apskati? Iespējams, ka traktoriem vajadzētu braukt kaut kur uz īpašu tehniskās apskats vietu, kaut kur nezinu, cik tālu, nu tas, manuprāt, nav normāli. Eh, nu, tālāk runājot par vēsturiskiem transporta līdzekļiem, jā, nu, eh, šķiet, ka kolēģis man ļoti labi saprot, mums te ir jāatrisina jautājums par retro automašīnām un eh, oriģinālu detaļām. Vai tad mēs spiedīsim tikai uz oriģinālajām detaļām, tad, piemēram, bremžu sistēmās, liet, kur bremžu sistēmās tika lietots asbests, bet, nu, katrā ziņā ir grūti. Es domāju, ka mēs varēsim nonākt pie kaut kā saprātīga par vēsturiskajiem transporta līdzekļiem. Tālāk par to, ko izvēlēties regulu vai direktīvu. Es gribētu teikt, ka regulu varētu atbalstīt tikai tad, ja tā ir minimālo standārtu regula. Es tiešām neredzu, ka uh, apvienotā karalista gribētu atgriezties pie divu gadu tehniskās uh, apskates. Uh, citas valstis negribēs ikgadējās apskats, tā ir jābūt regulēri minimāliem standartiem, nevis tādai priekšrakstošai regulē. Eh, tā kā tas izskatās šobrīd, manuprāt, tas ir pārāk normējoši. Un eh, galīgajā versijā vajadzētu ņemt atšķirīgās, vērā atšķirīgās sistēmas dažādās dalību valstīs. Daudz, kas, daudzas eh, tehniskās apkopes eh, stacijas atrodas īpašās eh, vietās, tām ir īpašas šīs te apskates stacijas. Uh, nu, ar vārdu sakot, šīs situācijas tiešām ir atšķirīgas dažādās valstīs un nevar vienkārši uzspiest visiem pilnīgi vienu sistēmu. Nu, un visbeidzot, runājot par uh, informācijas apmaiņu. Uh, par eh, testēšanas aprīkojumu no ražotājiem. Īsnībā par viņiem tā kā ir aizmirsts, kurš tad saņems informāciju no uh, automašīnas borta diagnostikas sistēmām. Mēs jau nespēsim saražot eh, iekārtas, ko var izmantot testēšanas vai šīs te pārbaužu veicēji, tehniskās apskopas stacijas. Uh, Nu, lūk, tas bija viss, kas man sakāms uz šo brīdi. Paldies, Dirāna kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, man ir uh, vispārīgi komentāri par šiem trim dokumentiem. Es, mana reakcija ir visumā pozitīva, jo runa ir gan par drošību, gan par vidi. Uh, un šī ir iespēja virzīties uz priekšu attiecībā uz sīko daļiņu kontroli arī. Tālāk uh, runājot par metodi, par regulējuma veidu, kas ir izvēlēts, gribu pievērst uh, jūsu uzmanību tam, ka mums varbūt nevajadzētu pārāk sarežģīt administratīvos jautājumus, jo pretējā gadījumā pārāk sarežģīts regulējums nebūs efektīvs. Tālāk par piekabēm tās šeit tika pieminēts. Es nepiekrītu iepriekšējiem runātājiem. Es arī vēlētos saņemt papildus informāciju, lai mums būtu uzklausīšanas, bet es gribu teikt, ka šis jautājums par piekabēm uh, var novest pie negodīgas konkurences, pie uh, autopārvadātājiem un traktoru izmantotājiem, jo uh, Uh, autopārvadātājiem ir stingras prasības noteiktas, bet, uh, teiksim, traktoriem ir daudz uh, vienkāršāk šie noteikumi, un to mums vajadzētu arī ņemt vērā. Tālāk par uh, automašīnas vecumu un nobraukto kilometru skaitu. Protams, šie kriteriji ir svarīgi, lai izvērtētu automašīnas tehnisko stāvokli. Jāsaka, ka Bēļģijā šeit ir runa par eh, ik, eh, pār, pirmo pārbaudu pēc četriem gadiem, pēc tam pēc diviem gadiem un pēc tam pastāvīgas pārbaudas, un šī sistēma šķiet, ka darbojas ļoti efektīvi. Tālāk par uh, par uh, divriteņu transporta līdzekļiem arī būtu interesanti uzklausīt. Uh, negadījumu skait, statistika attiecībā uz motocikliem ir ļoti dramatiska un būtu jānoskaidro, vai šeit ir vainojams tehniskais stāvoklis, tehniskā kontrole vai arī vienkārši uh, motociklu vadītāju uzvedība un ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu satiksmes drošību arī eh, motociklistiem. Tālāk eh, par eh, izmaksām, kas šeit tika pieminēts, protams, ir jāizvairs no pārāk liela uh, izmaksu palielinājuma, bet jāsaka, ka drošība arī tomēr maksā naudu. Un, ja mēs runājam par profesionāli izmantojamu automašīnu vai par privātu automašīnu, tomēr ir zināma mm, cena jāmaksā, kad tiek mašīna iegādāta, kad tiek iegādāts auto vadītāja apliecība iegūta, un arī pēc tam ir jā, jāparedz izdevumi mašīnas uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī. Un jāsaka, ka šīs izmaksas nav pats par sevi a, a, a, pietiekams arguments. Protams, var būt centieni ierobežot šīs izmaksas, bet a, ar drošību tomēr ir saistīti zinām izdevumi, un ja eh, negadījumā ir cietušie un uh, tie ir jārastē, tad arī tas ir saistīts ar izmaksām, kas jāuzņemas sabiedrībai. Manuprāt, eh, ļoti svarīgs ir šis trešais dokuments, bet es domāju, ka mums būs jāstrādā arī pie tāda jautājuma kā datu apkopošanas kvalitāte, un tas ir uh, grūts uzdevums. Ir svarīgi, lai mums būtu harmonizēti dati, bet izais punkts ir tāds, ka datu apkopošana atsevišķās valstīs ir atšķirīga un līdz ar to ir grūti tos analizēt, bet mums ir jācenšas panākt uh, visiem spēkiem, lai būtu šie dati harmonizēti par automašīnām visā Eiropas Savienībā. Šīs automašīnas pārvietojas un katrā valstī šobrīd tas ir at, atšķirīgā veidā darīts, un, un tas apgrūtina mūsu darbu. Man ir, uh, protams, uh, arī iebildumi, un es esmu gatava uzklausīt citus. Paldies, saka Grīsbeks kundze. Paldies, godātie kolēģi, runāšu īsi par, runājot par šiem trim dokumentiem. Mēs saprotam komisijas mērķus un bāžas, uh, lai uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem. Statistikas drati ir satraucoši un arī saprotam centiens uzlabot vidas kvalitāti. Es gribētu izteikt citu priekšlikumu, kas sasaucas ar debašu sākumā izskanējušiem priekšlikumiem. Šeit pēc pirmais jautājums man ir tāds kā tiks izveidota šī sistēma nacionālā līmenī. Saskaņā ar priekšlikumu ir jāidentificē īpaši riskantie uzņēmumi, lai tie uh, tos rostinātu attiecīgās kārtībā uzturēt savus transporta līdzekļus. Es uh, pārstāvu Eiropas reģionu, kurš robežojas ar trim citām uh, dalību valstīm un vēl ar uh, valsti, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts. Tātad mums ir tāds uh, pārobežu raksturs mūsu reģionā un šajā priekšlikumā nav nekas teikts par uh, tām automašīnām, kas ir reģistrētas citās valstīs, gan citās dalību valstīs, gan vispār valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts. Tātad jautājums, kā nodrošināt sistēmas efektīvu darbību, kontrolējot automašīnas un lai, kā novērst diskrimināciju. Varbūt būtu labi izveidot Eiropas līmeņa reģistru, tas uh, darbotos efektīvāk, varbūt to ne kādēļ to nepielīdzināt reģistram, kas, teiksim, ir paredzēts profesionāliem autovadītājiem. Tālāk par padziļinātu tehnisko apskati. Komisijas priekšlikums paredz, ka ja automašīna neiziet sākotnējo tehnisko apskatu, tad ir paredzēta pēc tam padziļināta tehniskā pārbaude uh, centrā, kas at atrodas uh, ne tālāk par desmit kilometriem no sākotnējās kontroles vietas. Uh, kolēģi jau iepriekš savās uzrunās ir norādījuši, ka ir uh, noteikumi spēkā valstīs, kas ņem vērā vietējos apstākļus. Piemēram, Francijā ir 500 akreditētu kravas automašīnu kontrolas centru, bet vairum šo centru atrodas vairāk nekā 10 km attālumā no tām, uh, tiem stāvlaukumiem, kur uh, pārbaudas uz ceļiem tiek veiktas, un ja Francijā būtu jāīsteno šīs normas, tas radītu ļoti lielus izdevumus, un ņemot vērā uh, to, ka mūsu eh, valstu budžeti šobrīd ir ierobežoti, tas radītu mums papildus eh, sarežģījumus, eh, ja mums būtu šādas prasības jāizteno. Tālāk vēl viens jautājums ir saistīts ar likumdošanas efektivitāti. Šobrīd nav nekādu normu par uh, kravas automašīnu piekraušanu. Un varbūt būtu labāk šo jautājumu iekļaut uh, speciālā dokumentā par uh, piekabēm un krāvas pārvadājumiem. Šeit varētu iekļaut arī traktors šādā uh, tiek tiesību aktā. Un vēl pēdējais, ko vēlējos teikt, priekšsēdētāja kungs, mans eh, kolēģis un draugs Bēnjons pievērs uzmanību eh, tehni, eh, juridiskiem jautājumiem. Teiksim, var, ja tiktu pieņemta elastīgāk ka direktīva varbūt tas būtu labāk, bet varbūt atkal regula varētu noteikt minimālo kontrolas līmeni, jo pretējā gadījumā mums būs grūti pārņemt šo tiesību aktu, it īpaši manā valstī. Ferberkungs. Ja, vielen Dank. Ich will nur ein paar wenige Stichworte benennen. Erstens, ich glaube, wir müssen uns in dem ganzen. Paldies, tikai man daži komentāri. Manuprāt, šajā dokumentu pakotnē mums rodas jautājums, vai regula ir labākais instruments. Tas nozīmētu pilnību, pilnīgu likumdošanas harmonizāciju, bet vai tāda ir nepieciešama? Šobrīd ir lielas atšķirības un šķiet, ka sistēma labi darbojas. Es um, nedomāju, ka būtu nepieciešama šāda regula. Varbūt mums vajadzētu vispirms vienoties par uh, vienotu tehnisko pārbaužu uh, kvalitāti un pēc tam tās harmonizēt. Svarīgāk jau ir nodrošināt satiksmes drošību, nevis tas, cik reizes uh, automašīna tiek pārbaudīta. Pagājuši nedēļa Strasburā notika pasākums, kurā mēs runājām par krāpšanu tahogrāfu jomā un par to, kāda tehniska risinājuma būtu, lai šādu krāpšanu novērstu. Šobrīd var nolasīt tahogrāfa rādījumu, bet nav iespējams noteikt, vai šīs tahogrāfs nav kā manipulēts iepriekš. Jūs runājāt par pārbaudēm, kas tiek veiktas uz ceļiem. Es nezinu, vai pietiks ar direktīvu šajā jautājumā. Varbūt tas bū, tā būtu arī labāk nekā regula šajā gadījumā, bet jautājums ir tāds, kā mums nodrošināt to, ka visās dalībvalstīs pārbaudas tiek veiktas uh, uh ar vienādu intervālu. Jautājums par to, cik liela harmonizācija šajā jomā ir nepieciešama. Tāpat jārunā arī par riska novērtēšanas sistēmu, par izlases veida pārbaudēm uz ceļiem, ja mēs runājam. Es nezinu, vai no tā var izsecināt, ka viens uzņēmums darbojas labāk nekā cits, jo nav jau nekāda statistikas datu šajā jomā ko šajā gadījumā dara komisija. Izskatās, ka tā spēlē loterijā, cerot uh, uh, uzminēt kaut kādus rezultātus. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams vairāk informācijas par reālo situāciju. Un, uh, Vēl viens jautājums, kā nodrošināt vienādus priekšnosacījums visā Eiropā. Ja mēs palūkojamies uz komisijas sniegtiem statistikas datiem, tad rodas iespējas, ka dažās dalībvalstīs ir daudz vairāk problēmu nekā citās. Bet jautājums arī ir tāds, jo nevar jau zināt, kāda ir patiesā situācija. Varbūt šajās dalībvalstīs kontrols notiek biežāk, un tādēļ rodas iespējas, ka tajā situācija ir sliktāka. Uh, un Eh, varbūt vienkārši šeit autovadītājiem veicas tādēļ, ka eh, tos biežāk pārbauda. Es domāju, ka mums būtu nepieciešami reāli īstenojami noteikumi, un uh, tas mums palīdzētu novērst uh, situāciju, ka tiek izteikts aizdomas, kas ir absolūti nepamatotas. Paldies priekšsādātāji kungs, manuprāt, šie trīs dokumenti ir eh, varbūt nedaudz liekvārdīgi, un tādēļ tie būtu jāanalizē visi kopā, lai tos saskaņot un padarītu elastīgāks. Un man ir trīs komentāri šai sakarā. Pirmais ir par eh, satiksmes drošību. Protams, tehniskais stāvoklis ir svarīgs jautājums, un tehniskās kontrols vai tehniskās apskats jautājums ir svarīgs izšķiroši svarīgs. Tālāk jautājums par personāla apmācību un neatkarību un atbildību, kas tiek uzlikta kontrols centriem. Es domāju, ka šeit mums būtu jāiet tālāk nekā to ierosina komisija. Ja tiek veiktas pārbaudas, tad ir jāuzņemas atbildība par to rezultātiem un ir jānodrošina neatkarība kontrols centriem. Manuprāt, komisija uh, rada tādus kā pārpratumu šajā dokumentā. Šiem kontrols centriem tiek piešķirtas valsts uh, iestāžu pilnvaras, un manuprāt, ne jau šiem centriem būtu jāpiešķir administratīva atbildība šai jomā. Tālāk par uh, motocikliem. Jā, šobrīd šis projekts satrauc motociklistus. Esmu iepazinies ar statistikas datiem, kas atšķiras no komisijas datiem. Mums būtu jāpēc sezonalitātes jautājums attiecībā uz uh, negadījumiem, kas skar motociklistus, un arī par pneimātiskajām iekārtām būtu jāpadomā. Jāsaka, ka motociklisti, teiksim tā, ieiet ziemas guļā ziemā, un pēc tam viņi pavasarī dodas uz ceļiem, un riepas nav pietiekami piepumpētas, un uh, iznāk, ka trešajā ceturksnī ir vairāk negadījumu nekā citos reģistrēti. Tā tad ir jā, jāidentificē tie moto, tās motociklu daļas, kuras eh, vairāk izraisa negadījumus. Tālāk par trešo dokumentu šķiet, eh, šeit viss ir pārāk preskriptīvs. Dalību valsts saskaņas ar finanšu grūtībām un ir nepieciešams apkā, apkopot uh, liederīgus rezultātus, vai tehniskā kontrola ir bijusi pozitīva vai negatīva. Uh, Protams, ir nepieciešama datu apmaiņa, bet mums varbūt nav nepieciešams nodrošināt apmaiņu ar visa veida datiem, bet tikai ar liederīgiem datiem. Paldies, Dantēna kungs. Es domāju, ka uh, tas transporta veids, uz ko tiešām attiecas tā uh, ziemas guļa vai hibernācija, ir drīzāk uh, eh, treileri. Jā, sirsnīgs paldies. Nu tā tad es gribu turpināt to, ko uh, kolēģis Ferbers teikt. Tas, kas man īpaši interesē šajā jautājumā, ir pirmkārt uh, pārvaldes kvalitāte, uh, otrkārt pārvaldes intervāls un treškārt pārbaudžu blīvums tiem ir nepieciešama kritērija, mums šie kritēriji jānosaka, jā, protams, ka tā tas ir, bet ja mums neizdosies kaut ko tādu saprātīgu sasniegt, tad būs samērā sarežģīti, un es tomēr pārstāvu citas, citu viedokli attiecībā uz to, kādai būtu jābūt juridiskai konsekvencijai. Skatoties pēdējo gadu um, Eiropas likumdošanas transponēšanu dalību valstīs, tad tas ir tik ļoti atšķirīgs, ka nu, pievienotā vērtība Eiropas uh, regulējumam praktiski vairs nu, gandrīz nav uh, saredzama. Tās valsts, kurās tiek bieži un stingri kontrolēts, uh, tās uh, negrib zaudēt savas stingrās, uh, striktās kontrolas. Tas ir arī kaut kas tāds, kas, man liekas, ir ļoti nozīmīgs. Uh, uh, drošībai. Bet, nu, kā jau teicu, man ir mm, zinām problēma vēl ar to. Un kas īpaši nozīmīgs, man liekas, uh, kritērija un vide. Man liekas, ka jāraugās ir, lai mēs varētu vairāk kritēriju aptvert, jo tas, kas tagad ir, tas ir absolūti neapmierinošs ir jāturpina darbs. Un vēl tehniskais progress ir atrisinājis vienu problēmu. Daudz a, a, cilvēku agrāk paši a, remontēja mašīnas un bija problēmas ar tehniskām kontrolēm. Un tas tad tika ar visiem par un pret a, izsvērts. Bet tagad tas vairs pat nu, nav a, iespējams. Mašīnas ir tik sarežģītas. tātad tehniskie protokoli, kādi ir pieejami. Tos pat, nu, kā lai saka, zinātāji vairs nemāk izlasīt. Un es domāju, ka. Nu, vismaz tam būtu jābūt uh, salīdzinām izlasāmam, jo, ja tas nebūs salīdzināms, tad tajās valstīs, uh, kurās ir ļoti daudz tranzīta, transporta apdrošināšanas gadījumos atkal neko neiegūsim, jo situācija neuzlabosies. Tā tad šeit es sagaidu zinām uzlabojumu. Nu, un ar šīm mobilajām vienībām, manuprāt, ir vēl zināms uzlabojums. Bet, nu, kā to varētu atrisināt kopumā, to es tā īsti nezinu. Nu, to varbūt nākotnes diskusijās mēs uh, varēsim uh, sasniegt. Un 3,5 tonu robeža, tas ir vēl jautājums, kur mums būtu precīzāk jāparaugās. Tāpat arī mopēdi un uh, mašīnas uz trim riteņiem. Šeit atkal tās senās diskusijas būs, kurās valstīs tāda ir un dažās valstīs tāda nemaz nav. Paldies! Mr. Onidi, some questions there komisijas un īdīkums jūs droši vien uh, sadzirdējāt vairākus jautājumus. Jā, paldies priekšsēdētāji, tiešām izskanēja daudz komentāru un jautājumu, bet varu konstatēt, ka sākums ir ļoti pozitīvs darbā pie ļoti svarīgā jautājuma attiecībā uz uh, satiksmes drošību. Tas mums nav pārsteigums, ņemot vērā, ka jūsu komiteja un parlaments kopumā vienmēr ir mūs ļoti atbalstījuši ceļu satiksmes drošības jomā. Tātad tika uzdots jautājums par pārbaudēm un procentuālo īpatsvaru Eiropas Savienībā, tātad šeit ir 7%. Mēs ierosinām 5%, tas ir tā, tā ir konservatīva pieeja, bet uh, kā daudzas, daudzi elementi šajā priekšlikumā, tas ir minimālais līmenis, jo atšķirības starp dalību valstīm ir diezgan lielas šobrīd. Un uh, tas arī atspoguļojas uh, ietekmes novērtējumā. Runājot par uh, riska novērtējumu uh, tikai viena dalība valsts oficiāli to īstenot, tā ir apvienotā karaliste. Mēs ierosinām uh, šādu pieeju īstenot visā Eiropas Savienībā, jo ir dati, kas liecina par to, ka šāda pieeja palīdz orientēt uh, pārbaudes uh, Uh, un taupīt līdzekļus, un ar līdzekļu trūkumu saskars visas dalību valstis. Bet tomēr attiecībā uz riska profila noteikšanu ir nepieciešami dati un ir nepieciešams apmainīties ar datiem, un tas ir svarīgs priekšlikuma elements, un mēs nevēlētos, lai tas tiktu atšķaidīts. Dati nebalstās uz uh, nacionālo eh, kritēriju izmantošanu, bet gan balstās uz eh, pareizu informāciju par konkrētiem uzņēmumiem, lai varētu identificēt tos uzņēmumus, kam ir sliktākie drošības rādītāji varbūt, ka šeit uh, tekstā kaut kas nav pietiekami skaidri pateikts, tad tas būtu uh, jāprecizē, bet mēs ar šā priekšlikuma starpniecību nevēlētos uzspiest veikt jaunas pārbaudes, kad mainās automašīnas īpašnieks, kurš pretēji šis priekšlikums Un galvenā uh, motivācija šajā priekšlikumā ir uzlabot uh, harmonizāciju visā Eiropas Savienībā, paaugstinot tās līmeni, lai nodrošinātu lielāks iespējas savstarpējai atzīšanai. Vēl viena ideja uh, tika ierosināta, un tā būtu pelnījusi mūsu uzmanību, proti mums nebūtu varbūt tik daudz jārunā par ikgadējām pārbaudēm visiem transporta līdzekļiem, bet ir jāievēro samērīguma princips, kā to ierosināja Kūna kungs, balstoties uz nobraukto kilometru skaitu. Es domāju, ka tas būtu interesants risinājums uh, šajām, šīm debatēm. Tālāk par desmit kilometru rādiusu. Uh, uh, kurā būtu jāatrodas uh, kontrols centram. Jā, tas ir svarīgs elements. Protams, ne visās dalību valstīs ir iespējas izveidot tik plašu kontrols centru tīklu, un tieši šā iemesla dēļ mēs iestājāmies par mobīlo pārbaudes vienību izmantošanu. Un tās ļoti labi darbojas tajās dalībvalstīs, kur šāda pieeja ir īstenot. Vēl viens aspekts attiecībā uz nobraukto kilometru skaitu. Mēs to arī cenšamies uh, izvirzīt uzmanības centrā. Šeit ir runa ne tikai par krāpšanas apkarošanu, bet gan arī par satiksmes drošību, un es domāju, ka šī ir laba iespēja, lai pastiprinātu cīņu pret šāda veida krāpšanu, jo galu galā, ja vienīgais uh, precīzais veids, kā noteikt uh, nobraukto kilometru skaitu transporta līdzeklim, ir regulāras pārbaudes. Un tad var kontrolēt, uh, kā saskan šie rādījumi spidometrā un vai ir notikušas kādas manipulācijas vai ne. Tālāk uh, viens jautājums, kurā varbūt teksts būtu jāprecizē un jāuzlabo, ir jautājums par interešu konfliktu starp tiem uh, darbiniekiem, kas veic automobīļu apkopi, remontu un tiem, kas veic kontroli. Mēs negribētu uzspiest vieno, vienu vienīgu modeli visā Eiropas Savienībā, bet varbūt šeit formulējuma tekstā būtu jāpadara stingrāk, lai nodrošinātu to, ka dalību valsts tiešām ievieš uh, pietiekamu principu skaitu, kas nodrošinā tādu kā drošības tīklu, uh, lai šie, uh, lai tie speciālisti, kas veic pārbaudes, um, tiktu nodalīti no tiem, kas veic automobīļu remontu. Tālāk par aptvērumu, tas arī ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsuprāt, ka mūsu priekšlikums ir ļoti pamatots, ja mēs gribam iet tālāk par pašreizējo režīmu. Motocikls ir viss uzskatāmākais piemērs. Šeit eh, mūsu rīcībā ir ļoti dažrunīgi dati, lai to apliecinātu, un arī uh, Uh, motocikli, divu div riteņu transporta uh, līdzekļi ir piedzīvojuši ļoti ievērojams pārmaiņas tehniskā ziņā pēdējo kādu laiku arī jūs esat apstiprinājuši tipa apstiprināšanas režīmu, kas uh, padara motociklu ļoti uh, jau pietuvinātu uh, Uh, automašīnai savā tehniskā aprīkojuma ziņā un uh, pamatojoties uz to ir pamats uh, iekļaut šos transporta līdzekļus regulāro uh, tehnisko apskāšu aptvērumā. Tālāk par uh, treileriem un piekabēm. Mums nav tik precīzi datu mūsu rīcībā, bet sarunās ar nacionālām administrācijām tika atzīts, ka arī šis jautājums no satiksmes drošības aspekta ir svarīgs, un mums būtu jāiekļauj arī treileri. Vienīgie iebildumi bija no dažām valstīm, jo dažās valstīs, diemžēl, treileri nav reģistrēti kā transporta līdzekļi. Un viņi lūkojas uz šo priekšlikumu no administratīvā sloga viedokļa. Un, lai šis priekšlikums tik, būtu īstenojams, ir nepieciešams identificēt šajās dalībvalstīs visus trēlerus, kas uh, piedalās uh, ceļu satiksmē. Tālāk par traktoriem. Šeit ir nepieciešams precizējums, protams, Mēs nerunājam par traktoriem, kuri tikai dažkārt izmanto ceļus satiksmē. Mēs runājam par tiem traktoriem, kuri uh, brauc pa ceļiem uh, kā transporta līdzekļi, un arī šie transporta līdzekļi būtu jāpārbauda tādā pašā līmenī kā citi komerciāli izmantojamie transporta līdzekļi. Tālāk par vēsturiskiem transporta līdzekļiem. Arī šeit teksts būtu jāprecizē, lai um, noteiktu, ka mēs neprasām, lai tiktu izmantots pavisam, pavisam oriģinālās uh, rezervas daļas, bet gan rezervas daļas, kuras ir apstiprinātas un uh, lai nodrošinātu šo uh, transporta līdzekļu atbilstību prasībām. Un uh, tālāk ir runa arī par to, ka 30 uh, visas, uh, visas transporta līdzekļi, kas ir vecāki par 30 gadiem, ir izslēgti no šā režīma, un tās ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu. Tālāk gribu teikt, ka mani iepriecināja viss, ko teica kolēģi par šiem jautājumiem. Kā jau es teicu, mums ir ļoti stingrs pamatojums, kādēļ ir jāregulē šī uh, joma pašreizējie uh, likumdošanas akti. Uh, ir, uh, jāsaka, ka direktīva ir grūti īstenojama dalību valstīs, bet šeit ir runa par uh, minimāliem standartiem, un es, protams, arī saprotu jūsu pieju ir uh, pamatots. Uh, tas, ka ir nepieciešams precizēt šo dokumentu vairākos, eh, vairākās vietās un norādīt skaidri, ka šeit ir runa par minimāliem standartiem. Tālāk par informācijas apmaiņu. Šeit uh, nav nekādas uh, problēmas šeit iekļaut uh, arī ražotā, tos ražotājs, kas ražo pārbaudas iekārtas šajā aptvērumā, un tāpat esam gatavi sadarboties ar jums, lai uzlabotu salīdzināmības, datu salīdzināmības līmeni, lai nodrošinātu, ka katrā nacionālā administrācija un katra trešā puse var pēc iespējas labi izmantot pieejamos datus ar atbilstošiem informācijas tehnoloģijas instrumentiem. Šķiet, ka esmu spējis komentēt vairāk, vairumu to uh, ieteikumu un jautājumu, kas tika uh, izteikti, bet uh, esmu gatavs arī sagatavot tādu kā rezumējumu par visu to, kas šeit diskusijā izskanēja un to izsūtīt. Paldies, saka priekšsēdētāji kungs, vai kāds no referentiem vēl vēlas ko teikt, Kūna kungs? Pavisam īsi. Es domāju, ka struktūrām pievērsīsimies un visus tehniskos standarts mēģināsim vienā līmenī celt. Un tas pielikumā arī ir skaidri norādīts. Un, protams, arī pārbaudošās iestaidas un to darbinieki, kvalifikāciju inženieru uh, tas, ko komisija tikko teikta, aprīkojums, kāds ir pārbaudošām iestādēm. Un, protams, arī kontrole, kāda ir pēc šīs pārvaldes. Nu, piemēram, ja noteikti sadurksme ar uh, alni vai ar pretīm braucošu mašīnu, nu, tas ir ļoti atšķirīgi. Un tagad par motociklu kontrolēm vai divu riteņu braucam rīku kontrolēm apskatēm. Būtu ļoti interesanti uzzināt uh, izvērtējumu. Uh, Itālijā no 2009. gada šīs uh, pārbaudas ir ieviestas un vai uh, satiksmes drošība ir uh, uzlabojusies, būtu interesanti to uzzināt. Un tā kā Ferberkungs uh, teica arī. Un tāpat par kilometriem, nu jāpaskatās uh, risku novērtējums, kāda ir uh, apdrošināšanām, apdrošināšanas sabiedrībām. Viņiem arī ir ļoti skaidri ir šī tabula sastādīta. Uh, Nu, tikai, ne tikai ar uh, automašīnas vecumu to ierobežot, bet uh, arī ar nobraukto kilometru skaitu. Visām citādi nekāda piezīme jums nav. Savs ārkons, jūs vēlaties ko teikt? Nē. Paldies priekšstādētāji. Man ir pavisam neliels komentārs komisijai. Mēs pieņemam, ka ar šo pakotni visiem transporta līdzekļiem Eiropas Savienībā tiks noteikts vienotas prasības un arī pamatā prasības attiecībā uz tehnisko stāvokli un darbinieku kvalifikāciju. Bet es nesaprotu, kādēļ ir nepieciešams veikt atkārto tehnisko apskati, ja transporta līdzeklis tiek reģistrēts citā dalībvalstī, vai tā, tā mainās īpašnieks, ja jau šādas pārbaudas ir notikušas iepriekš. Mēs runājam par uh, tehnisko apskāžu harmonizāciju. Es tiešām nesaprotu, kādēļ jūs sakat, ka tas uh, ietilpst uh, harmonizācijas procesā, ja ir jāveic atkārtotas pārbaudas priekšsēdētājs Es uh, sapratu, ka jūs komisijas pārstāvi teicāt, ka šādas pārbaudas nebūs jāveic atkārtot. Tā teica komisijas pārstāvs, tā viņš teica. Es varu jums apliecināt, uh, savisārs kundze, ka nebūs jāveic atkārtotas pārbaudas šādos gadījumos. Tā, kolēģi. Uh, Eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. marts. Tas nozīmē, ka jums ir eh, vairāk nekā trīs mēneši, bet komitejā tiks iesniegts 7. Eh, martā ziņojuma projekts. Tātad 7. martā būs pieejams ziņojuma projekti un tad ter termiņš grozījuma iesniegšanai droši vien būs 22. marts. Nākamais darbu kārtības punkts. Un pēdējais darba kārtības punkts. Danelis Kunga ziņojums par Eiropas Savienības uh, jūras transportu un turismu politiku. Spiros vārds jums. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τελευταίο θέμα, αλλά νομίζω ιδιαίτερος ενδιαφέρον. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es domāju, ka šī tēma varētu interesēt visu Eiropu. Priekšsēdētājs aicina kolēģis klusāk atstāt zāli. Referents turpina. Es izteikšos pavisam īsi. Komisijas paziņojums uh, uzskatām parāda, ka ekonomiski apstākļi uh, lai varētu uzturēt eh, ekonomiski dzīvot spējīgu darbību eh, jūrās. Šobrīd eh, apstākļi tam ir daudz labāki. Kopš Liemasalas deklarācijas šķiet, ka pat šajā ekonomiskās krīzes apstākļos jūras braucējiem ir radušās pat jaunas iespējas. Protams, ka paziņojums balstās eh, jau uz iepriekšējiem viedokļiem, ar ko ir nākusi klajā mūsu komiteja, eh, arī saistībā ar ES eh, stratēģijas dokumentiem un ziņojumu par turismu attīstību ES. Nu, mūsu mērķis e, un paziņojuma, bet paziņojuma mērķis, protams, nav atkārtot jau esošus dokumentus un tos pārakstīt. Šeit ir runa e, par e, rīcību, kas ir veicama dalībvalstu līmenī, lai panāktu izaugsmu šajā jomā. Um, mums ir nepieciešams pamatot nepieciešamība pēc tālākas tā saucamās zilās izaugsmes, pēc uh, jūras kuģniecības uh, sektora attīstības un turisma attīstības. Esam panākuši būtisku pro progresu. Uh, Un uh, pašreizējā krīze vēl īpaši eh, svarīgi ir padarījusi eh, šī jautājuma risināšanu. Jūras transporta uh, attīstības veicināšana, uh, kā ceļu transporta konkurenta ir ārkārtīgi svarīga. Eh, kas attiecas uz eh, dažādām krasta pārvaldības eh, sistēmām, tās arī ir jātīst un jāharmonizē, lai veicinātu investīciju piesaisti sektoram. Tāpēc būtu svarīgi izveidot vienotu likumdošanas bāzi attiecībā uz piekrastes zonām. Uh, un citiem aspektiem. Arī e, uzraudzības jautājums ir svarīgs. E, šeit mēs runājam par mm, ārkārtīgi daudziem spēlētājiem, krasta apsardzēm, muitas dienestiem, zvejniekiem un vēl un vēl un vēl. Uh, e, jūrnieku profesijas e, popularizēšana īpaši jaunatnes vidū ir ārkārtīgi svarīga. Un šeit mēs runājam par kopēju Eiropas telpu bez robežām, e, tieši tā mēs uzlūkojam jūras vīdi. E, jūras tirzniecība ir, ar, e, tātad tirzniecības pārvedājumi pa jūrām ir ārkārtīgi svarīgi muitu procedūras ir ārkārtīgi sarežģīts jūras transportā, un tas, principā, eh, dod milzīgas priekšrocības eh, ceļu transportam, sauszemes transportam. Eh, jo tas viss ir saistīts ar lēnākām piegādēm un augstākām izmaksām laika ziņā. Līdz ar to tas viss kavē jūras maršrutu attīstīšanu. Uh, TNT mm, koridoru ietvaros. Kas attiecas uz eh, turismu, es te eh, neatkārtošos, bet pirms pāris dienām bija pirmā, m, mm, pirmā diskusija par m, mm, īpašo darba grupu eh, turismu jautājumos, piekrastes un jūras turisms šobrīd nodrošina 1,1% darba vietu visā Eiropā. Tātad tā, tā ir ļoti nozīmīga nozare. Um, jūras pārvadājumu apmērs pieaug. Ekoloģiskais turisms un cita veida uh, turisma apakš uh, nozars attīstās par spīti krīzei. Un turisma attīstības tendences skaidri parāda, ka mūsdienu turists eh, vairs nemeklē tikai pludmali un jūru. Eh, tā prasības ir augušas. Eh, ir nepieciešamas debates, paplašināts debats par jaunu, jaunu pieju. Ir jācenšas pārvarēt sezonālais raksturs nodarbinātībai turismu nozarē tur, kur šī sezonalitāte ir ārkārtīgi izteikta, īpaši reģionos, kur eh, turisms ir vienīgais, eh, vienīgā, nu, teiksim, saimnieciskā darbība. Eh, tas atrodas, protams, tas galvenokārt attiec uz salām, uz piekrastes zonām bet arī uz atsevišķiem reģioniem kontinentālajā Eiropā. Un līdz ar to tas skar visus turisma aģentūras, eh, transporta firmas un tā tālāk. Eh, prasmi uzlabošana, eh, kvalitātes, pasākumu, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, ostu infrastruktūras uzlabošana. Uh, lai piesaistītu mm, papildus investīcijas. Tas viss ir ļoti nozīmīgi. 95% eh, turisma plotas tiek būvēta Eiropas eh, kuģu būvētavās. Nu, tad, protams, ir jāskat tādi jautājumi, kā atkrituma apsaimniekošana, kas rodas no jūras turisma, jo, nu, turisms ir viens no galvenajiem um, atkrituma avotiem šajā jomā. Mums ir attiecīgs direktīvas, protams, bet eh, šajā eh, jomā joprojām pastāv problēmas un uh, vīde tomēr turpina ciest. Un mēs debašu laikā atgriezīsimies pie eh, virknes no šiem jautājumiem. Maisnes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs Angela Merkel, Vācijas eh, kancleri. Jautāju, ja viņai nebūtu jādarbojas ar eh, krīzi, kas, kāda būtu viņas mīļākā nākotnes tēma, viņa teica jūras politika. Jā, tā viņa tiešām teica, jā, to es zinu ģeostrateģiska apsvēruma dēļ viņa piebildu, bet nu vienalga. Es jau arī mana ziņojuma uh, ietvaros norādīju, ka uh, 70% ūdens, 30% zemes uh, līdz uh, 30. gadam būs uh, 9 miljārdi cilvēki. Viņi visi grib pārvietoties, nepieciešams transports, viņi grib bez zivis, nu ne visi, bet nu daudzi, viņi grib atpūsties pie jūras. Uh, Nu, proti jūra būs aizvien um, nozīmīgāka un enerģija to iegūst no ugans ūdens. Tāpat arī izēvielas produkti 10% e, jūras ir izpētīti, ir daudz medikamentu un kosmētikas līdzekļu no jūras iegūts. Um, un tā ir nākotnes tēma. Es biju tikko zivsaimniecības komitejā un biju ēnu referente integrētai jūras um, politikai Adrijas un Jonijas jūrā. Uh, Bet, nu, par ko jūs smējaties, kolēģi? Nu, nemaz neatkārtošu visu ziņojumu, ko piedāvā komisija. Un uh, iepriekšējais runātais ļoti skaidri pasvītroja to, kā arī mūsu komiteja ir iesaistīta transports, jūras transports. Uh, un nākotnē arī tas tā būs, jo uh, aizvien vairāk uh, un intensīvāk satiksme būs, un arī turisms tā ir arī mūsu atbildība, arī nākotnē tam būs nozīmīga loma. Un izšķirīgi nozīmīgi ir tas tagad parūpēties par to, lai zilā izaugsme būtu ilgtermiņa. Un par komisiju to vienmēr runā jūras un piekrasts turisms, arī uh, offshore zona, enerģija, akvakultūra un biotehnoloģija, tātad daudz jomas izaugsmē, un tās nemaz nav zināts, bet ir nozīmīgi to attīstīt. jūras uh, telpa. Arī idejas. Offshore enerģija, akvakultūra, un par to runā, ka to varētu vienotajā pašā vietā jūrā audzēt. Tātad uh, jūras telpu var izmantot daudzvējoti. Uh, Tās var būt uh, gan kuģniecība, gan offshore enerģija, ārzona enerģija, akvakultūra, kas tiek izmantota, un arī pat um, varbūt arī izēvielas, ko var iegūt no jūras. Tā tad tā ir ļoti liela, nozīmīga loma sadarboties reģionāliem, ekonomiskiem aktēriem, uh, Eiropai, dalību valstīm un citiem. Mums jāpārdomā visiem kopā, kā mēs optimāli varam šos resursus izmantot, to pašā laikā arī saudzējot un radīt darba vietas saistībā ar jūras sektoru. Ļoti iepriecināti būšu par nākotnes sadarbību un domāju, ka šis būs tiešām ļoti labs ziņojums un Merkels kundze mēs varam ielūgt, varbūt, ka viņi vēlas ar mums diskutēt. Thank you, Mrs. White. No, our concern was... Paldies. Paldies, Maisners kundze. Mēs, mēs uztraucāmies ar āņiem uz ceļiem, bet nu tagad atkal cita, citas problēmas. Yes, we, otherwise we might have to issue an elf. Jā, jā, tiešām. Uh, uh. Jā, patiesībā sakot, es te mēģināju jokot, bet mans joks laikam nebija pat smieklīgs angļu valodā un tulkojumā, diemžēl <laughs> tas pazuda ja es nu pat, diemžēl, tikai esmu ieradies un e, izlasīju tomēr komisijas ziņojumu pirms atbraucu vai ierados šeit. Jā, tāda dīvaina viedokļa apmaiņa. Mums patiesībā vispār nav, nav nekādas informācijas pieejams, uh, lai risinātu šo sarunu, un patiesībā viss ir galīgi priekšlaicīgs. Un zaļo grupas vārdā uh, Meisners kundze runāja par to, ka ir jāpārāk gūst maksimāls labums no jūras. Es gribētu teikt, ka šeit varbūt ir vairākas pieejas, kā to panākt, kā iegūt maksimālu rezultātu. Un vides aizsardzība ir svarīga, un runājot par uh, gaisa, jūras piesārņojumu un uh, trokšņa piesārņojumu un uh, jūras vides un jūras uh, gultnes Nes aizsardzība ir jākļūst par mūsu prioritāti, un mēs nevaram vienkārši tikai maksimāli eksploatēt šos resursus. Uh, un uh, šī politika ir jātīsta. Paldies, priekšsādātāji. Paldies. Jā, būs arī ziņojums. Šeit mums ir tikai sākotnējā vietokļu ap apmaiņa, lai uh, referentām būtu tāds ieguldījums viņa darbam. Paldies, priekšsēdētāja kundze, saka Vlasto kundze. Jā, protams, mums ir jāsaskaņo gan dabas aizsardzība gan ar ekonomisko aktivitāti, bet tas jau attiecināms ne tikai uz jūras vidi, bet arī uz sauszemi. Protams, gribu teikt, ka atbalstu komisijas priekšlikumu izveidot gan efektīvu, gan harmonisku, integrētu jūras uh, politiku. Šeit ir jārunā par ekonomiskiem, sociāliem vidas aizsardzības aspektiem. Manuprāt, mums ir jāiet vēl daudz tālāk, un to mēs arī centīsimies panākt ar šā ziņojumu starpniecību. Apzinoties šķēršļus, ar ko saskaras š, šī politika, Šeit ir runa par dažādām kompetencēm, par vides izaicinājumiem, par datu fragmentāciju, par darba roku trūkumu, par kontrols mehānismu trūku, e, sarežģītību. Jāsaka, jūras e, vides un piekraste zonu pārvaldīšana mums ir jārod instrumenti, kā šos šķēršļus pārvarēt. Pirmkārt, sāksim ar jūras vides plānošanu. Šeit rodas iespēja stiprināt sadarbību un koordināciju starp dažādiem kompetences līmeņiem, dažādās eh, ekonomikas jomās un starp dažādiem reģioniem un tai pašā laikā tas mums palīdzēs rast līdzsvaru starp divām prioritātēm - dažādu darbības veidu līdzās pastāvēšanu šajos eh, reģionos un resursu efektīvu izmantošanu. Par spīti atšķirīgiem viedokļiem par to, kā panākt šos mērķus, mēs esam viensprāts par mē, izvirzītiem mērķiem. Tālāk ir piekrastes zona integrēta uh, pārvaldība. Tām būtu jāpalīdz integrēt atsevišķas piekrastes zonas, izrautās no izolācijas ekonomikas jomā, un tādēļ mums ir jārunā par ostu pieejamību. Un arī šeit uh, tiks uh, pārskatīt vienota pieeja un normu kopums. Mums ir jādomā par cilvēku veikto ekonomisko aktivitāti piekrastē un tai pašā laikā par vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Mums ir jānodrošina uh, konkurētspēja un nodarbinātība, bet uh, šie uh, aspekti nedrīkst radīt apdraudējumu jau tā Uh, apdraudētajai videi. Jūras un piekrastes vidē uh, tiek izmantota turismam, un šeit ir jānodrošina izaugsme, arī uh, runājot par, par dažādu interešu savienojumu un ir jādomā arī par kultūras mantojumu saglabāšanu piekrastes zonās un, un uh, jūras vidas aizsardzību. Šie, uh, šie mērķi nav pretrunīgi. Ir iespējams šīs atšķirīgās intereses saskaņot, to uh, liecina, piemēram, uh, jūras transporta joma, kā tiek izmantotas ostas un izveidotas jūras maģistrāles mums mūsu ziņojumā ir arī jāiekļā jautājums par jūras klāsteru izveidošanu. Tā ir ļoti daudzsološa iniciatīva, kur tiek apvienoti visi pakalpojumu sniedzēji un eksperti, kuru darbība ir saistīta ar jūru. E, mūsu politikas centrā ir jābūt zilajai izaugsmai, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju, nodarbinātību, kohēziju un lai padarītu pievilcīgus uh, šīs uh, zonas un nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Es centos izteikties lakoniski, bet uh, pievērsos tomēr svarīgākajiem punktiem komisijas ziņojumā, kuriem būtu jāparādās arī mūsu ziņojumā. Ken kungs, vai jūs vēlaties uzstāties, vai jūs šeit tikai uh, klausītāja loma? Ajālas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu teikt paldies par Danēlas kunga in, uh, pašiniciatīvu ziņojumu. Un šādi mēs varam strādāt ar tematu, kas. Uh, ir ļoti nozīmīgs, bet to arī skar ekonomikas krīze. Daudzos gadījumos tas uh, skar. Tas uh, skar arī ģimenes atvaļinājumus, tie ir ļoti samazinājušies apjomā. To nedrīkstam aizmirst arī, piemēram, ceļojumi ar kruīz kuģiem, nu vismaz tā ir uh, iespēja ģimenēm neskatoties uz krīzi neskatoties arī uz uh, citām problēmām. Nu, neskatoties uz uh, to, kā Merkels kundze pret mums izturs, nu vismaz kruīz kuģa atvaļinājumu mums ir palikuši kunkungs, man ir uh, žēl vāciešus, esam tiešām mīlējuši, bet nu Merkels kundze tiešām uh, smagi pārbauda mūsu labās attiecības. Nu, tagad norādīšu uz pāris nozīmīgiem elementiem, kas būtu jāievēro. Tā ir nodarbinātība un kvalifikācija šajā ziņā. Ir divi elementi - nodarbinātība un jūras transports, un tādēļ abiem sektoriem ir uh, nepieciešami arī resursi, cilvēku resursi. Tādēļ tas ir ļoti nozīmīgs, ka nodarbinātība ir abās jomās skatīt kā nozīmīgs jautājums, lai mēs jaunas cilvēkus varētu piesaistīt šiem abiem sektoriem un lai mums būtu kvalificēts personāls, kas strādātu, un bez tam drošība. Drošība, pieejamība, pieejamība jūras. Uh, transporta izmantotājiem jāievēro it īpaši pasažieru uh, intereses, pieejamība un drošība. Drošība. Nu, tāda grujas kuģi praktiski ir tādas tā kā pilsētas, kas uh, kuģo pa jūru, un šeit drošība ir īpaša nozīme, un tas um, ļaus nodrošināt arī uh, labāku drošības apjomu un novērst negadījumus. Tāpat jārunā par piesārņojumu, par to jau runāju. Arī e, emisijas ir e, svarīgs temats. Šīs lielās burtiski peldošās pilsētas rada atkritumus, rada izmešas, CO2 gāzes izmešas un atkritumi arī jāapsaimnieko saprātīgi, tam ir nepieciešama atbilstīgie dienesti. Tāpat arī preventīvi ir jāstrādā. Nākošais jautājums. Kuģu būvs rūpnīcas, piemēram, Vācijā ir milzīgas kuģu būvs rūpnīcas, kas uh, būvē šos kruīzu kuģus, un tādēļ vajadzētu padomāt, vai nevarētu arī padomāt par standartiem, lai šeit mēs rūpētos par to, lai kruīzu kuģi paliktu Eiropā, nevis tiktu pārvietoti uz Ķīnu. Paldies, vienīgais komentārs, ko gribētu teikt Danelis kungam, ir par šiem kruīza kuģiem un ostām, kur uh, uh, šie braucieni sākas un beidzas, jo projām ir uh, ierobežojumi dalību valstīs. Ir noteikts, ka kruīz brauciens var tikai sākties tajā vietā un beigties tajā, un tas rada diezgan tādas sarežģītas situācijas. Manā valstī Southamptonas osta dominē šajā tirgu Un eh, es eh, gribētu pieskarties šim punktam, ja mēs laugāmies no turisma nozares eh, viedokļa, tad varbūt būtu jānosaka, ka nedrīkst ierobežot kruīza braucienu sākumu un beigu ostu izvēli valdību, ar valdību lēmumiem. Simus kungs no komisijas tātad. Parasti mēs sadarbojamies Kalamicos kungu par visādiem peldošiem transporta līdzekļiem runājot, un tagad esam nedaudz šokēti, ka mums ir kāds cits komisijas pārstāvs, kad mēs runājam par peldošiem transporta līdzekļiem. Tagad jums jāiekāp jūs kolēģi, kurpēc, bet nu dodu jums vārdu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, par to, ka sveicat mani uh, šai komitejā. Šķiet, tā ir pirmā reize, kad es uh, uh uzstājos jūsu priekšā un priekšsēdētājs saka, nu ne, nebaidieties, neuztraucieties. Tātad es uh, vēlējos uh, teikt, turpina komisijas pārstāvis ka mūs iepriecināja tas, ka jūs gatavojat pašiniciatīvas ziņojumu pēc komisijas paziņojumu par zilo izaugsmi un uh, jūr, uh, jūras vides uh, politiku. Šī komiteja vienmēr atbalsta jūrniecības politiku, un mēs ar lielu nepacietību gaidām jūsu darba rezultātu runājot par lietas būtību un saturu. Šeit eh, gribu izteikt dažus komentārus no mūsu puses. Varu atbalstīt kopumā eh, deputātu teikto un referentu teikto. Pirmkārt, mēs ar zilās izaugsmes iniciatīvas palīdzību cenšamies eh, pēc iespējas atbalstīt jūras vides uh, politiku uh, programmas Eiropa 22 ietvaros, un mēs uh, cenšamies šo politiku turpmāk attīstīt, domājot par vides aizsardzību un par ilgtspējīgu jūras resursu izmantošanu. Uh, Nākošais punkts ir piekrastes uh, reģionu un to ekonomiku attīstību Eiropā. Mums ir jāsniedz atbalsts, uh, ja dalība valstis vēlas uh, attīstīt šādas stratēģijas. Te, šeit tika pieminēt izaugsme un nodarbinātība un par jaunu ekonomikas nozaru attīstību, kurās šajās nozarēs ir nepieciešami kvalificēti darbinieki un uh, būtu jānodrošina uh, lielāka mobilitāte starp dažādiem ekonomikas sektoriem un starp izglītību un ekonomikas sektoriem. Uh, šeit arī vairāki deputāti runāja par turismu, arī tas mums ir svarīgs temats ne tikai no ekonomiskas viedokļa, bet arī runājot par nākotnes potenciālu, ilgtspēju un izaugsmi. Uh, šīs lietas iet roku rokās, ja mēs runājam par kruīzu braucieniem vai piekrastas turismu attīstību. Uh, varbūt uh, deputāti zina, ka uh, notiks 20, 1. 22. maijā Maltā jūras uh, turisma diena, ir paredzēta virkne pasākumu. Mēs jau dzirdējām par jūras transporta nozari, kurā Eiropa ir uh, spēcīgs spēlētājs un it īpaši runāja par kuģa būvi attiecībā uz kruīza kuģiem. Tālāk eh, līdztekus eh, turismam ir vēl citas jomas, kur varētu notikt inovācijas biotehnoloģijā, atjaunojamā enerģijas avoti, jūras vidē un citi. Eh, šeit, ja mēs runājam par ilgtspējību un attīstību, tad no mūsu viedokļa pie, piekrastes uh, ekonomikas attīstība ir uh, perspektīva un uh, no šādu tehnoloģiju attīstības visi būs ieguvēji. Tālāk par uh, instrumentiem, kas skar vairākas uh, jomas. Man iepriecināja tas, ka jūs runājāt par uh, pie piekrastes uh, reģionu attīstības uh, plānošanas stratēģiju un ir jādomā arī par uh, jūras vides uzraudzības sistēmu un sadarbību šai jomā Eiropas Savienībā. Tālāk ir arī vēlējos jūs informēt, ka mēs izvērtējam uh, jūras ekonomikas izaugsmes uh, atbalstam izmantot uh, finansēšanas mehānismus no jūrniecības un zvejniecības fonda, kā tas ir uh, instruments, kas saistīts ar uh, jūrniecības um, uh, politikas attīstību. Un uh, dalību valstīm un um, piekrastes reģioniem ir uh, nepieciešams labāk koordinēt savus pasākumus septiņos turpmākajos gados, um, runājot par šo reģionu ekonomikas izaugsmu. Paldies! Paldies eh, par pirmās reizes eh, uzstāšanos. Eh, visai veiksmīgi es ceru, ka kolēģi piekrīt. Daniels Kungs, jūs varbūt vēlētos teikt ko noslēgumā. Jā, paldies. Runājot par nepieciešamību pēc ilgtspējīgas attīstības, mēs visi saprotam, ka ir jānodrošina atbilstoši apstākļi. Uh, ilgspējībai visās jomās - sociālajā, ekonomiskajā un citās. Un tieši tādēļ ir nepieciešama īpaša telpiskā plānošana, ir eh, jāprūpējas paralēli vienlaicīgi par visām nozarēm, un tas patiesībā nav nemaz tik vienkārši. Tam visam ir jābūt videi draudzīgam. Uh, pasākumam, un ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai jūras transports kļūtu vidē draudzīgāks. Es e, priekšsēdētā kungs pilnībā piekrītu arī tam, ka e, konkurences veicināšana, izmantojot e, konkuren, konkurences veicināšana, balstoties kopējiem nosacījumiem, kopējiem noteikumiem, uh, Eh, varētu būt tiešām veicinošs faktors ne tikai kruīza eh, nozarē, bet arī citām nozarēm. Un tad mēs runājam par šiem jūras klāsteriem. Lūk, šī ap, spēku apvienošana un jau esošās eh, labās pieredzes izmantošana, attīstot visdažādāk lielākās saimnieciskās aktivitātes e, jūrā, piekrastē. Varbūt pirmajā uzstāšanās laikā, pirmās uzstāšanās laikā es neuzsveru jautājumu par finansēšanu. Kā tad tas viss tiks finansēts? Es labi saprotu, ka uh, krīzes laikā Mums, eh, protams, eh, ir jābūt optimistiem, nu varbūt pat romantiķiem, cerot, ka mēs eh, atradīsim atbilstošu finansējumu, lai visus šos lieliskos plānus un nodomus realizētu. Un visbeidzot, runājot par turpmāko darbu, es ar nepacietību gaidu tālāk sadarbību ar komisiju un kolēģiem, maniem līdzreferentiem, un es ceru, ka mēs uh, tiešām nonāksim pie gala rezultātu, pie tāda ziņojuma, e, kas radīs interesi visiem. Paldies! E, tagad par darba kārtību. E, prezentācija, projekta prezentācija notiks aprīlī. Tālāk līdz 30. aprīlim būs jāiesniedz grozījumi. Tad balsojums transporta komitejā acīm redzot notiks maija sanāksmē. Paldies, līdz ar to esam izsmēluši arī šo darbu kārtības punktu. Man nav nekādu jautājumu pie citiem jautājumiem, un es vēlētos atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks 21. janvārī, 2015. šeit, Briselē. Un es vēlos jums uh, labu Ziemassvētkus un jauno gadu. Īpaši vēlos pateikties arī tulkiem un novēlēt arī viņiem labus uh, Ziemassvētkus un arī komisijas darbiniekiem un mūsu pašu darbiniekiem un komitejas sekretariātam un, protams, arī uh, personālam, kas apkalpo mums sanāksmi laikā. Nu, es ceru visus jūs sagaidīt jaunajā gadā, uh, atgūšu spēkus. Tā kā šīs dienas sanāksmi beidz visu labu.